Cari colleghi, innanzitutto. Cienījamie kolēģi. Innanzitutto voglio augurarvi. Gribētu eh, visiem novēlēt eh, laimīgu jauno gadu. Un eh, Sakarova mm, balvas eh, sakarībā arī gribētu sveikt visus eh, prēmijas saņēmējus. Tas ir kā simbols visiem tiem, kas cīnās pār cilvēku tiesību.